Sāksim balsošanu par iesniegto priekšlikumu izteikt neusticību komisijai. Būs personāla balsojums, nepieciešams kvalificētais vairākums divām trešdaļām no balsojumu. Lūdzu, ņemiet savas vietas. un sagatavoties personāla balsojumam. Sākam balsot! Augenblick. Ja. ja, bitte sehr. Lūdzu, jums vārds. Rules, Saskaņā ar noteikumiem cilvēkiem ir aizliegts šeit eh, ar plakātiem uzstāties. Vai lūdzu aiciniet eh, kolēģis tos noņemt, jo citādi arī mēs izmantosim šādas pat tiesības. Saskaņā ar, ar, ar reglamentu arī karodziņiem nav jāatrodas uz galdiem. Varbūt tad jūs tos arī varat noņemt, saka priekšsarētājs. So. Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 101 par, 461 pret, 88 atturas. Priešlikums ir noraidīts. Ja, schon mal die nächste Abstimmung. Ja.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 Er <laughs> Dāmas un kungi, man ir viens paziņojums. Priekšsēdētāja konferenci eh, 27. novembri sanāksmē saskaņā ar eh, regulu 45.2001, balstoties uz Libe komitejas eh, diskusijām, apstiprināja Giovanni Butarelli par Eiropas datu aizsardzības